uz citām sārunām, ka tās varētu būt ļoti grūtas vai pat neiespējams, ja šādēļ pārkāp konfidencialitātes klauzulu. Paldies komisāru kungam! Es vēlētos teikt no savas puses, ka ir piecas rezolūcijas, kuras tika prezentētas šīs diskusijas noslēgumam rītdien 12. būs balsojums. Un nu, ļaujiet man, godātie deputāti, tagad pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Mutiskais jautājums - regulāri, ko piemēro vispārējo tarifu preferenču sistēmu. Šeit ir seši autori un vārds vispirms Danielam Kaspārī. Kungam divas minūtes, lūdzu. Cienītās dāmas, godātie kungi, dārgais komisāra kungs, ar VPS sistēmu mēs tagad ļaujam piekļūt um, tirgumu 176 jaunatīstības valstīm. Uh, Eh, tā ir pretimnākšana, ko piedāvā Eiropas Savienība, nesagaidot atbildes reakciju no saviem partneriem. Papildus tam ir arī VPS plus sistēma, kas attiecas uz īpašām valstīm, kas sastopas ar īpašiem izaicinājumiem un ņem vērā īpašas priekšnosacījumus. No 1. janvāra 2012. gadā mums ir nepieciešami jauni noteikumi, jo vecais regulējums beigs darboties. Mums ir nepieciešams laiks diviem lasījumiem. To mēs nevaram izdarīt vienas dienas laikā. Tādēļ mana politiskā grupa sagaida, ka komisija pēc iespējas saulēcīgāk iesniegs mums jaunu priekšlikumu. Mums uh, divu lasījumu procedūrai ir nepieciešams pietiekam daudz laika un nevar pieļaut kaut ko tādu, ka Eiropas parlamentam tas ir eh, jādara laika spiediena rezultātā, vienkārši strebjot karstu. Mums ir nepieciešama eh, sistēmas pārskatīšana. Mēs vēlamies pēc iespējas ātrāk saņemt datu datus un skaitļus par to, kā ieviestā sistēma ir sev pierādījusi praksē, vai šī sistēma patiešām ir novedusi pie tirgo, tirdzniecības atvieglojumiem attiecīgais valstīs un ir radījusi izdevīgākas pozīcijas, vai arī eksports ir gājis uz augšu, vai valstis ir kaut ko ieguvušas no šīs sistēmas. Es tagad uzdodu jautājumu, vai šī sistēma patiešām ir pilnīgi darboties spējīga, ja, piemēram, Katarā ir augstāks IKP uz vienu cilvēku nekā piemēram, kādu 20 jaunatīstības valstu kopīgais IKP uz vienu cilvēku. Nu, man šķiet, tad kaut kas ir aplāmi, un mums tas ir jāvērtē pietiekam kritiski, tātad pašreizējā sistēma. Un ņemot vērā rītdienas balsojumu, es vēlējos vērsties pie visiem kolēģiem. Šajās rezolūcijās mums ir jāievēro tāds vispārīgs raksturs, un es vēlētos, lai kolēģi attiecībā uz rezolūciju šeit nepieminētu kaut kādus atsevišķus gadījumus. Paldies! Paldies, Gasparī kungam. Tagad vārds Davidam Mārtiņam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Tāpat kā Daniels Gasparī, es priecājos par VPS. Uh, eh, sistēmu, gan VSP, gan VSP plus, jo tas eh, nozīmē, ka ļoti daudzām valstīm būs piekļuve eh, eh, tirgiem attiecībā uz visām presēm izņemot ieročus. Un 16 valstīm būs labāka piekļuva tirgumu pateicoties VSP, VPS plus ieviešot arī 27 dažādas starptautiskās eh, konvencijas, kas attiecas uz eh, labu pārvaldību citas starpā. Bet mēs sagaidām arī, ka šīs 16, 16 valstis izpildīs savu apņemšanos konvenciju ietvaros. Ja mēs ļausim valstīm neīstenot savu apņemšanos, saskaņā ar šīm konvencijām, tad mēs zaudēsim to labvēlīgo ietekmi, kāda ir VPS un VPS plus. Un citas starpā um, sodīsim arī citas valstis, kuras ievēro šos noteikumus. Tāpēc arī es priecājos par to, ka Šrilankas gadījumu komisija ir izskatījusi un ka komisija ir vērsusies pret Šrilanku. Tāpēc es arī uzskatu, ka komisijai būtu jāuzsāk izskatīt Kolumbijas jautājumu attiecībā uz 27 konvencijām. Tas nenozīmē, ka mēs uzsāksim rīcību, tas nozīmē, mēs vienkārši izskatīsim šo e, jautājumu, tāpat kā Salvadors gadījumā, kur mēs nolēmām, ka nav nepieciešams turpmāk rīkoties. Trešais jautājums. Vai komisārs piekrītam, ka uh, Nākotnē parlamentam būtu jādod iespēja aicināt uz šādu izpēt, izpētīšanu, izskatīšanu. Un vispēdot, vai, par, vai komisija informēs par to, cik lielā mērā tiek īstenotas konvencijas to valstu vidū, kuras ir, kuras var izmantot VPS un VPS. Un vai ir un kad tiks izskatīti e, šie, pārskatīt šie te noteikumi, mums tiks solīts, ka tas varētu tikt izdarīts līdz jūnijam. Paldies, un tagad vārds Rinaldī kungam. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, komisāra kungs. Neilgi pēc tam, kad šis parlaments tika ievēlēts, mēs saskārāmies ar VPS plus atlikšanu un tas, tā skaitā arī ar to, vai šo Mm, sistēmu mēs attiecināsim uz Šrilanku, mēs konstatējām vairākus pārkāpumus, kurus īstenojas tāda valsts kā Šrilanka, bet tam bija zināma attaisnojoša iemesla, kas ir atrodama šīs um, valsts nesenajā vēsturē. Komisija pasteidzās un ierosināja pārtraukt VPS plus Līdz ar to lēmums attiecībā uz Šrilanku tika pieņemts, bet Eiropas parlamentā neviens nesniedz savu viedokli, neviens neprasīja Eiropas parlamentam savu viedokli. Un tagad mēs cenšamies eh, cīnīties pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Komisija vēl nav izteikusi savu viedokli par to, vai tiks vai netiks izpētīts šis jautājums. Komisija ir darījusi zināms to tās uh, mērķus attiecībā uz brīvo tirzniecību. Jāsaka jau atkal Eiropas parlamentam nav ticis eh, lūgt sniegt viedokli. Mēs arī nesaņemam nekādu ietekmes novērtējumu attiecībā uz nodarbinātību un ekonomiku kopumā šajās valstīs, attiecībā uz kurām tiek aptraukts VP, pārtraukts VPS. Taču tie ir jautājumi, kas ir ārkārtīgi politiski un nevis tehniski jautājumi, un es uzskatu, ka šāda situācija ir nepieņemama, tāpēc mums ir nepieciešams jauns noregulējums, un mums tas ir nepieciešams 2011. gadā. Bet vienlaikus ir jādiskutē par to, kas um, šobrīd notiek šajās valstīs. Būtu ļoti interesanti uzzināt, kāds ir tas slieksnis, um, kur būtu jāpārkāpj attiecīgajai valstī attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem, lai komisija uzsāktu izmeklēt šos gadījumus. Vai arī kādu lēmumu ir jāpieņem attiecīgās valsts valdībai, lai šis lēmums par VPS pārtraukšanu netiktu pieņemts no komisijas puses. Tāpēc mēs eh, vēlamies, lai līdz jūnijam tiktu. Uh, iesniegts priekšlikums par um, noteikumiem, kas tiek attiecināt uz šīm valstīm. Un tādā gadījumā, ja um, mēs piemērojam šos noteikumus attiecībā uz valstīm, kas patiesībā nemaz vairs nav jaunatīstības valsts, arī te mums būtu jās, jās, jāsaņem vairāk informācijas. Uh, Mums ir nepieciešams izvērtējums attiecībā uz VPS ietekmi, un kā jau atgādināja Mārtiņa kungs, mums ir jāsaprot arī, kāda ir parlamenta loma šādā gadījumā, kad tiek pieņemts lēmums par VPS pārtraukšanu, jo tas ir politisks lēmums. Paldies! Paldies Rinaldī kungam! Vārds Kils Nilsens kundzei divām minūtēm. Priekšsēdētājs, mūsu šodienas diskusija pamatā ir, ir trīs uh, punkti. Vispirms tas, ka līdzšinējā regula um, beigs darboties 2011. Um, gadā, un lai parlaments varētu īstenot savas pilnvaras saskaņā ar Lisabons līgumu, ir nepieciešams, lai 2010. gada jūnijā mēs saņemtu jauno priekšlikumu. Vispirms, um, otrkārt jāsaka, ka VPS nav perfekta sistēma, kas izlemi un balstoties uz kādiem kritērijiem, kas kontrolē uh, 27 starptautisko konvenciju īstenošanu nodarbinātības un vidas aizsardzības jomā. Mēs nezinām. Kāda ir bijuši rezultāti VPS plus vai mums ir um, izdevies nodrošināt um, pienācīgu darba vietu radīšanu, izbeigt īstermiņa līgumu piemērošanu, mēs par, arī par šiem aspektiem neko nezinām. Tātad mums ir nepieciešama padziļināta reforma, lai garantētu demokrātisku kontroli un nodrošinātu to, ka mūsu īstenotie pasākumi palīdz sasniegt mērķus, bet īpašais gadījums ir Kolumbijas gadījums. Līdz pat šim brīdim komisija ir atteikusies izpētīt šo jautājumu par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem šajā valstī. Ir absolūti nepieņēmami, ņemot vērā to, kādas ir mūsu vērtības Eiropas Savienībā, kad dažādās nozarēs farmācijas jomā mūsu pašu uh, uzņēmumiem tiek piena, piemēroti citi pasākumi, un šobrīd mēs uzsākam brīvās tirzniecības līguma īstenošanu ar Kolumbiju. Tas uh, nekādā veidā nepalīdzēs uzlabot situāciju. Paldies, paldies, Kils Nīsens kundzei. Tagad vārds uz divām minūtēm Higgins kungs. President. Paldies, paldies, priekšsēdētāja kungs. Eiropas Savienības ievestā sistēma uh, sniedz zināmas priekšrocības uh, attiecīgām valstīm, un uh, bija paredzēts, ka tas būs mehānisms, kas palīdzēs uh, radīt līdzsvarotāku tirzniecību, palīdzēt nabadzīgākajām sistē, uh, sistēmām, nabadzīgākajām valstīm pasaulē un uh, veicināt šajās valstīs ilgspējīgu attīstību. Komisāra kungs, vai jūs varat atzīt, atzīt, ka tas patiešām bija uh, uh, tāds pasākums, kas nevainojās ar panākumiem. Jāņem vērā, ka uh, bieži vien daudzās nabadzīgās valstīs maziem uzņēmējiem radās tikai smagas problēmas, uh, tika zaudētas darba vietas un uh, radās arī vīdes sistēmas kropļojumi. Vai To jūs uh, atzīmējāt savā stratēģijā, kas tika publicēta pirms trim gadiem. Un komisāra kungs, kādas cerības jūs varat sniegt Āfrikas, Āzijas un Latīņa Amerikas darba ļaudīm? Kādas cerības jūs patiešām varat viņiem sniegt, ja de Guhta kungs jūsu komisija tikai pirms dažām nedēļām uh, nolie, saliecāt ceļus uh, riska ieguldījumu fondu priekšā? Tie bija fondi, kas ar spekulāciju palīdzību īstenībā. Uh, uh, ieg, ļāva iegūt visai Eiropas ekonomikai. Un tagad jūs mēģināt uh, atkal uzlikt uh, lielākus ierobežojumus nabaga strādājušiem cilvēkiem Grieķijā un aizsargāt spekulants, kas īstenībā būtu jāizveidina aiz restēm. Komisārkungs, kā jūs vērtējat šīs darbības un kādi ieguvumi ir uh, baudīti, kāds ieguvums ir baudījušas attīstības valsts VPS, vai tur ir uzlabojušās cilvēktiesības un Un ko jūs esat darījuši, piemēram, kas notiek Kolumbijā, tikai kontrolētas aģentūras un armija eh, tur veids visbriesmīgākos notikumus, visbriesmīgākos noteikumus, eh, tur eh, tika nogalināti cilvēki, maskēti armijas locekļi. Uh, viņus nogalināja, sākropļoja, un uh, Eiropas komisija neko šajā saistībā nav darījusi. Un kas ir noticis Šrilankā? Raģa Paksas valdības politika joprojām bradā kājām cilvēku tiesības un pamatiesības šajā valstī. Paldies uh, Higinsa kungam. Tagad došu vārdu Kamalam Sajadam uz divām minūtēm, lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, komisāra kungs. Es domāju, ka mēs visi saprotam, kādēļ tika izveidota VPS sistēma, lai nabadzīgākās valsts integrētu tirzniecības sistēmā un sniegtu tam konkrētas priekšrocības. Un mēs, protams, vēlējāmies izvairīties no uh, nelīdzsvarotās situācijas šajās valstīs. Es īstenībā man ir daudz radinieku un draugu šajās nabadzīgajās valstīs un jāņem vērā, ka bieži vien slikta pārvaldība un korumpēta valdība ir vainojama esošajā disbalansā. Viņi nerada labklājību, viņiem ir grūti kaut ko darīt, viņi nepieņem pietiekam labas sociālās sistēmas un Mēs, piemēram, Eiropas Savienībā ļoti labprāt lietojam preces, kas ir radušās šādos negodīgos režīmos un izmantojam savus priekšrocības. Kādā veidā mēs varam palīdzēt cilvēkiem cīnīties pret nabadzību? Mums ir jāpalīdz uzņēmējiem. Uzņēmēji radīs jaunas darbvietas un uh, cīnīsies pret nabadzību valstīs ir noslēgta arī ekonomisko partneru attiecību nolīgumi, un daudzas valstis bija norūpējušās par šādas vienotas mērauklas pielietošanu pilnīgi visos gadījumos. Es vaicāju Fišlera kungam, eh, kādi būs konkrēti ieguvumi. Viņš teica, ka tas eh, veicinās nevienu ekonomiku, bet arī integrāciju. Un es vaicāju, ko tad ir, kādas priekšrocības ir baudījušas AKK valstis un eh, vai VPS plus sistēma būs alternatīvas sistēma. Viņš teica, ka šeit tāda sistēma netiks pieņē, piemērot, jo valstis ir pārkāpuši zināms konvencijas noteikumus. Mums, protams, ir jābūt jābūt daudz elastīgākiem. Mums ir jāskatās, kā tiek piemērots VPS eh, plus sistēma. Varbūt tā varētu būt alternatīva sistēma atsevišķos gadījumos, bet mums ir jāpadomā, vai pret visām valstīm varam attiekties vienādi un ko mēs darīsim eh, attiecībā uz tādām valstīm, kas pārkāp cilvēktiesības, vai mēs vienkārši ieviesīsim sankcijas, vai mēģināsim viņām palīdzēt, lai standarti tik paaugstināti. Tā tad mums ir jāpalīdz šīm valstīm, protams, nosodīt un kritizēt ir vienkāršāk nekā sniegt palīdzību roku. Paldies! Nos nu, a szerzők felszólalását. Paldies, Kamal kungs. Un tagad aicinu komisāru kungu. Lūdzu, paldies. Priekšsēdētāji. esošā BSP vai PS sistēma noslēgsies 2011. gadā. Un mēs strādājam tagad pie esošās schēmas pārskatīšanas. Arī mēnešu laikā mēs nāksim klajā ar publiskām konsultācijām par iespējamām izmaiņām, kādas mēs varētu ieviest pēc ietekmes novērtējuma. Komisijas priekšlikums attiecībā uz um, šiem noteikumiem. Ar to mēs nāksim klajā 2011. gada sākumā. Šajā priekšlikumā mēs, protams, ievērosim uh, ierasto leģislatīvo procesu, bet tas varētu būt daudz ilgāks nekā paredzētais termiņš 2011. gads, 31. decembris. Vajadzētu novērst tādu situāciju, kur VPS um, Uh, daļu preferenču sistēmu, dalībvalsts varētu izmantot arī šos preferenču sistēmu vēl arī 12. gada 1. janvārī. Tādēļ paredzam arī mm, paplašināt un pagarināt šo schēmu, lai kamēr stāsies spēkā jaunā schēma. Tādēļ mēs varētu arī nodrošināt, ka VPS uh, labumguvēji netiktu Um, lai viņiem netiek nodarīts nekāds kaitējums, ar šiem dokumentiem nāksim klajā aprīlī. Mēs pieņemam zināšanā jūsu arī bāžas par ieguvēju valstīm, kā tās tagad uh, atbilst VPS plus uh, jauniem noteikumiem. Galvenais VPS plus uh, kritērijs ir uh, rat 27. starptautisko konvenciju īstenošana attiecībā uz cilvēku tiesībām, uz darba noteikumiem, ilgspējīgu pārvaldību. Komisija tagad pārskata un uzrauga, vai, dalība, vai šīs valsts ievēro attiecīgos noteikumus. Protams, ka komisija arī raugās, lai VPS tiktu ieviests un uz, īstenots pēc iespējas objektīvāk. Mēs arī uh, veicam attiecīgo analīzi, balstamies arī starptautisko organizāciju ziņojumiem, piemēram, ANO ziņojumiem, secinājumiem, arī starptautiskās darba organizācija un citas aģentūras, kuras veic attiecīgās analīzes un ziņojumus par šīm konvencijām. Lai mēs tādējādi varētu nodrošināt objektīvu pārskatu Mēs arī īstenojam dialogu ar VPS plus valstīm par īstenošanu. Ja šajā ziņojumā ir kāda informācija, ka VPS kriteriji netiek pilnībā ievēroti, tad tiek paredzēta arī iespēja, ka komisija var uzsākt izmeklēšanu, lai precizētu esošo situāciju, nāk klajā ar konkrētu rīcības piedāvājumu. Šis izmeklējums ir ļoti svarīgs uh, instruments, kurš ir jāizmanto uh, Eh, kad eh, situācija tā pieprasa. Bet uzsākot izmeklējumu, tas eh, izmeklēšana, tam mm, tas ļoti nopietni solis, tam var būt arī ietekme uz uh, partneru valstīm, piemēram, nesenais piemērs ar Šrīlanku. VPS e plus schēmas mērķis ir aicināt valstis īstenot spārīgi pārvaldības standārtus, lai šīs valsts varētu arī sasniegt eh, mērķus, nepēc plus mērķus, sadarboties starptautiskām aģentūrām un mazināt arī trūkumus. Šī pieeja jau apstiprina to valstu rīcību, kas ir šādi arī attiecīgi rīkojušās. Es tiešām vēlos uzsākt debats ar jums par turpmāko VPS plus schēmu VPS kopumā, sagatavojot esošās schēmas pārskatu, kur tikt arī iekļauti VPS kritēriji. Arī Eiropas parlamenta minētie jautājumi tiks eh, uzmanīgi izskatīti, tā kā šis pārskats eh, arī tiks skatīts leģislatīvās procesa ietvaros, tad arī Eiropas parlaments tur aktīvi tiks iesaistīts eh, VPS plus schēmas īstenošanā. Liels paldies komisāru kungam! Vārds grupu pārstāvjiem. Divas minūtes. Andrikienas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs, kolēģi. Klausoties mūsu kolēģi, kas parīkunga teikto, kur es pilnībā atbalstu, es gribētu uzsvērt vairākus punktus. Vispirms, tas, kas tā ir spēkā Lisabonas līgums, dažādos veidos ir grozījis Eiropas parlamenta lomu Eiropas uh, Savienības tirdzniecības politikas īstenošanā. VSP ir viena no tām jomām, kurā Eiropas parlamentam būs lielāka teikšana turpmāk. Komisār kungs, es vēlētos arī jūs aicināt labvēlīgi raudzīties uz Eiropas parlamentu pa palielināto lomu attiecībā uz aizjūras tirdzniecību. Uh, Es aicinātu jūs konsultēties ar parlamentu, tad, kad ir jāpieņem secinājumi arī attiecībā uz VPS un VPS plus uh, saņēma e, baudītāju sarakstu. Un parlaments ir jāiesaist arī novērošanas procesā, lai nodrošinātu to, ka šīs valstis tik tiešām īsteno šīs 27 starptautiskās konvencijas. Par, komisijai vismaz būtu jāvērš pie parlamenta šajā jautājumā, un, protams, mums parlamentā būtu jānodrošina tas, ka mēs um, attiecīgi turpinām šo procesu mūsu komitejās, uzraugot šo procesu. Un noslēgumā, komisāra kungs, es gribētu vēlreiz atgādināt to, kas um, tiek iekļauts jau rezolūcijas priekšlikumā, par kur mēs balsosim rīt. Komisijai ir jāsagatavo jauns VPS eh, regulējums pēc iespējas ātrāk, un es pilnībā piekrītu tam, kas, ko vairāk kolēģis teica attiecībā uz Kolumbiju. Kolumbija ir valsts, kas līdzinās daudzām valstīm šajā reģionā, un mēs nevaram eh, pievērt acis uz pozitīvo, ko šī valsts ir sasniegusi arī cilvēktiesību jomā. Un attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvjiem šajā valstī. Es domāju, ka nevajadzētu īpaši nosodīt šo valsti, jo mūsu rezolūcija ir par jaunu regulējumu un mums ir nepieciešams jauns regulējums. Paldies! Köszönöm szépen, Andriken asszony! Paldies, Andrikēns kundzei! Vārds Morērs kungams divām minūtēm. Priekšsēdētāja komisāra kungs. Ir patīkami dzirdēt, ka komisārkungs mums saka, ka tā komisija pavisam drīz nosūtīs likumdošanas priekšlikumu parlamentam attiecībā uz VPS sistēmu. Tādējādi Eiropas parlaments tiks iesaistīts likumdošanas procesā, un mums izdosies šādi izvairīties no tā, ka VPS sistēma beidz darboties nākamā gada beigās. Tas ir instruments, kas mums palīdz, a, palīdzēt attīstības valstīm un atver Eiropas Savienības tirgu a, šo valstu produkcijai. Šī sistēma ļauj panākt arī uzlabojums pārvaldības jomā un cilvēktiesību ievērošanas jomā šajās valstīs, jo mēs piešķiram iespēju iesaistīties šajā sistēmā valstīm, kuras izpilda zināmas noteikums. Tāpēc Eiropas Savienībai būtu no jauna jāizmanto šīs instruments, kas palīdz attīstībai un palīdz veicināt cilvēktiesību ievērošanu. Taču šī instrumenta izmantošanas pagarināšana ir jāsaista ar rezultātu kontroli un uzraudzību. Jaunajai regulai ir jāpanāk jaunu noteikumu ievērošanu, proti jāpanāk tas, ka šī sistēma ir noteikti tikai uz noteiktu laiku, lai mēs varētu no tās izstāties vajadzības gadījumā. Tāpēc mums ir jāpārskata tie noteikumi, eh, saskaņā ar kuriem mēs izraugamies valsts, kuras var iesaistīties šajā sistēmā, protams, paturot eh, prātā arī šo valstu konkurētspēju. Mums ir jācenšas uzlabot uzraudzības un kontrolas sistēmu, kas ir saistīta ar VPS. Un, jo īpaši attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu. Un visbeidzot, komisārkungs. kungs. Mums ir jācenšas panākt to, lai tiktu ņemts vērā Eiropas parlamenta viedoklis, un tas būtu jādara jau pašā likumdošanas procesa sākumā. Paldies! Paldies Morēras kungam, un tagad vārds eh, papastām, kas kungam uz divām minūtēm. Priekšsēdētāj kungs. VPS sistēma ir izņēmums, kas tiek īstenots attiecībā uz dažām vismazāk attīstītajām valstīm. Šādi mēs palīdzam tām valstīm, kurām tas visvairāk ir nepieciešams. Mēs uzskatām, ka jaunajā dalībās sarakstā būtu jāņem vērā šo valstu vispārēja ekonomiskā situācija un to konkurētspēja. Tas, ka mēs nekādā veidā nenošķiram šīs valstis, neļauj mums palīdzēt tām, kurām šī palīdzība visvairāk būtu nepieciešama. Pirmajā e, šīs sistēmas pārskatīšanā mums būtu jācenšas panākt lielāku līdzsvaru, mums būtu jācīnās pret tiem trūkumiem, ar kuriem mēs saskārāmies šīs sistēmas īstenošanā līdz šim. Mūsu tirzniecības politikai būtu jābūt tai, kas palīdz uzlabot pārvaldību pasaules mērogā un uh, palīdzētu mums izdarīt spiedienu tur, kur tas ir nepieciešams. Tas palīdzētu mums veicināt arī sociālās dimensijas um, iekļaušanu plašākā mērogā, tāpat arī panākt cilvēku cieņas ievērošanu un demokrātijas attīstību. Būtu nepieciešams panākt to, lai Eiropas parlaments varētu pēc iespējas vairāk iesaistīties šīs te pārskatītās sistēmas darbībā. Uh, un lai parlaments varētu pavisam cieši sekot tam, kā šie noteikumi tiek ievēroti tajās valstīs, kuras saņem uh, labvēlību no šīs sistēmas. Paldies! Paldies papastam, kas kungam tagad vārds Lankas kungam. Paldies! Paldies, priekšsēdētāj, kungs, komisāra kungs. Tas nav nekāds noslēpums, ka VPS sistēma ir laba sistēma un VPS plus ir ļoti laba sistēma un mums vajadzētu parūpēties, lai tās tiktu pagarināts pēc iespējas saulaicīgāk. Tādēļ mums ir nepieciešams priekšlikums, lai parlaments varētu konsultēties pēc iespējas ātrāk. Tātad gāzes grīdā, komisāra kungs. Es domāju, ka attiecībā uz VPS plus sistēmu mēs vēl varam uh, sasniegt zināms uzlabojumus. Varbūt uh, varētu paraudzīties, kur ir iespējams vēl šos noteikumus noslīpēt. Uh, kā ir īstenotas 27 normas, tātad ne tikai formāli atzītas, bet reāli īstenotas praksē. Tā ir starptautiskās darba organizācijas uh, saistība, vai arī mums tagad ir jāizveido atsevišķa um, izvērtēšanas komisija, kas to varētu darīt. Tālāk, kā ir uh, šeit iesaistīta pilsoniskā sabiedrība. Izvērtējot VPS īstenošanu, mums noteikti vajadzētu veikt arī pilsoniskās sabiedrības koordināciju attiecīgajās valstīs. Piemēram, to mēs piedzīvojam slēdzot nolīgumu ar Koreju. Trešām kārtām. Kad notiek izmeklēšana, kurš vada izmeklēšanu, ja tiek konstatēts konkrētas problēmas, arī parlaments ir jāiesaist šajā procedūrā, jo runājot par padomu, man dažreiz šķiet, ka uz spēles tiek liktas eh, citas intereses. Eh, tur eh, nav galvenā prioritāte veikt pēc iespējas neatkarīgāku izmeklēšanu. Tādēļ parlamentam vajadzētu sniegt uzdevumu veikt izmeklēšanu, ja šāda nepieciešamība rodas. Mums ir arī jāizveido pietiekams skaidrs struktūras turpmākajiem soļiem un arī Uh, struktūras konkrētai īstenošanai, bet par to mēs varbūt vēlam apspriesties vēlāk. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies. Tagad došu vārdu Tomasam Anam uz divām minūtēm. Lūdzu, priekšsēdētāji kungs. VPS uh, galvenokārt palīdz jaunatīstības valstīm un attīstības valstīm uh, sniedzot konkrētas tirzniecības preferences. Uh, mēs runājam par atlaidēm muitas nodavām, dažām valstīm vispār nav jāmaksā muitas nodavas attiecībā uz konkrētām precēm un ar VPS sistēmu mēs esam tiešām daudz sasnieguši. Ar VPS plus sistēmas palīdzību vēlējāmies īstenot vides normas tieši šo iemeslu dēļ ANO un starptautiskās darba konvencija starptautiskās darba organizācijas konvencijas tika parakstītas. Kā tas viss tiek realizēts, kā tas tiek īstenots, vai, piemēram, mēs drīkstam akceptēt tādas preces, kas ir ražotas izmantojot vergu darbu un negodīgu darbu, ja netiek īstenotas cilvēktiesības šajās valstīs. Un uh, Eh, cilvēktiesību pārkāpumi notiek arī lielākās valstīs. Piemēram, padomāsim par Ķīnu. Visas rezolūcijas, demonstrācijas, divpusējās sarunas starp Eiropas Savienību un Ķīnu īstenībā nav ne par matu uzlabojuši cilvēktiesību situāciju Ķīnā. Rītdien starptautiskajā Tibetas dienā simtiem tūkstoši cilvēku dosies ielās un daudzi arī uh, to darīs Eiropas Savienībā. Mēs uh, paudīsim savu solidaritāti tiem cilvēkiem, kas ir pazaudējuši savu valodas, uh, kultūrālo un politisko autonomiju. Pie, komisāra kungs, jums ir jāparūpējas par to, lai šīs normas tiktu integrētas um, VPS kritēriju katalogā. Mēs nevaram runāt tikai par ekonomiku un ar to arī aprobežoties. Paldies. Paldies man kungam. Tagad vārds uh, Susas kungam pusotru minūti. Priekšsēdētāji, šī ir lieliski iespēja, jo tā mums ļauj vēlreiz apstiprināt, cik liela nozīme ir VPS. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par pamatsistēmu vai šo plus sistēmu, abas ir saistītas ar nolīgumu par visu izņemot ieročus, un uh, abu mērķis ir panākt cilvēktiesību ievērošanu, kas ir viens no galvenajiem uzdevumiem. Tieši šīs koncepts ir līdzis Eiropas Savienībai bieži vien samazināt priekšrocības uh, dažām valstīm, kā piemēram Šrilankai, uh, pēc tam, kad Eiropas komisija ir īstenojusi attiecīgu izvērtēšanu. Taču vajadzētu panākt to, ka Eiropas parlaments tiek vairāk iesaistīts šajā procesā. Un mēs, uzskat, mēs ceram, ka šī reforma būs padziļināta reforma un ka mēs ievērosim visus noteikumus, kas ir nepieciešami. Mums ir jācenšas nodrošināt regulas uh, efektivitāti, tā ir jābūt ticamai, kritērijiem ir jābūt pamatotiem, un Eiropas Savienībā palīdzība starptautiskajai tirzniecībai ir viens no principikiem, kas mums palīdz aizsargāt savas pamatvērtības, tā skaitā arī cilvēka tiesības. Mēs nevaram samierināties ar atvieglot pieeja, mēs nevaram steigties šajā procesā un pārāk ātri nosodīt vienu vai citu valsti. Un te es īpaši domāju par Kolumbiju. Tieši šī iemesla dēļ es nepiekrītu šem, šai attieksmei, ar kādu mēs vēršamies pret šo valsti. Es domāju, ka mums ir jāizskata visus gadījumus, jāievēro noteikumi, kas ir spēkā un jāievēro principi, uh, kas mums liek pārskatīt šo likumdošanu. Paldies! Paldies Sustas kungam un šķiet, ka Sala Frankas kungs nav zālē, līdz ar to vārds Fjellner kungam uz divām minūtēm. Tā kā komisionāri. Komisāra kungs, paldies! VPS sistēma, par kur šodien diskutējam, protams, ir labs un noderīgs instruments, lai varētu palīdzēt nabadzīgākajām pasaules valstīm, lai tās savu produkciju varētu eksportēt uz Eiropas Savienību un e, jāņem vērā. E, ka tas var radīt nopietnu eksistences pamatu pilsoņiem šajās valstīs. Tādēļ mums ir jāpadomā par iespējamiem uzlabojumiem sistēmā, jāparūpējas, lai tā darbotos pēc iespējas nevainojamāk. Jāparūpējas arī par to, lai mēs pietiekam skaidri definētu šīs sistēmas mērķus, proti piedāvāt cilvēkiem pietiekam daudz līdzekļu, lai viņi varētu cīnīties pret nabadzību un garantēt ekonomisko izaugsmi. Un ar VPS sistēmas palīdzību mēs arī varam izdarīt zināmas piedienas spiedienu uz valstīm, lai šīs valstis ievērotu cilvēktiesību konvencijas un starptautiskos nolīgumus. Tajā pašā laikā neaizmirsīsim, ka galvenais mērķis ir attīstība. Valstis, kas neievēros konvenciju normas, nevarēs rēķināties ar preferencēm, bet jāpadomā arī par nepieciešamā līdzsvaru ievērošanu. Nevarētu nav jau tā, ka tās valstis, kurām neiznāk baudīt preferences, neievēro cilvēktiesības. Es domāju, ja valstī netiek ievērot cilvēktiesības, tad ir arī grūtāk cīnīties pret nabadzību un korupciju. Komisāra kungs. Uh, Eh, kādas briesmas jūs šeit saskatāt, proti, ja eh, tiks atsaukta sistēma attiecībā uz konkrētām valstīm, vai tur nevarētu iet zudumā dalība, eh, darba vietas? Uh, Mēs runājam par konvencijām, par darba organizācijas konvencijām, cilvēktiesību konvencijām. Es gribētu redzēt arī, kas notiek Eiropas Savienības dalību valstīs, vai arī tās ir ratificējušas un iztenojušas visas 27 minētās konvencijas. Es domāju, būtu visai pāragri teikt, ka mēs visu esam īstenojuši Eiropas Savienībā un būtu grūti kaut ko prasīt no citiem, ja mēs paši to neievērojam. Paldies. Sūta az egyetre jelentkezőnek Nikulescu úrnak Egy. Paldies, tagad sāksies gadždējā procedūra. Vă mulțumesc o întrebare simplă pentru domnul comisar. Potrivit regulamentului... Paldies, man ir uh, vienkārši jautājums komisāra kungam tās valstis, kas izmanto preferenču sistēmu, var iesniegt, iesniegumu līdz šā gada aprīlim. Es domāju, kuras valstis to ir pieprasījušas jau tagad, vai e, jaunas valstis var arī pieteikties uz VPS sistēmu, jo mēs taču gatavojamies to tagad tieši pārstrādāt. Paldies! Köszönöm szépen! Úgy lát... Paldies! Iespējams, ka ka mēs neredzam īsti e, tos vārdu e, deputāti, kuri vēlas izteikties, e, tad ir vērts komisāra kungam. Vairāki jautājumi tika uzdot par Šrilanku un Kolumbiju. Gadījumā tika lūgts nāk klajā ar izmeklējumu, kurā mēs neveicām šādu izmeklējumu attiecībā uz Šrilanku. Uh, komisija galvenokārt koncentrējās uz ANO publiski pieejamiem ziņojumiem, paziņojumiem, kā arī uz citiem avotiem, tā skaitā arī NVO, kur norādīja, ka Šrilanka neīsteno efektīvi dažas eh, cilvēku tiesību konvencijas, jo īpaši attiecībā uz pilsoņu politiskajām tiesībām, konvenciju pret eh, spīdzināšanu un arī pret citām vārdarbīgu izturēšanos pret cilvēkiem kā arī konvencija par bērnu tiesībām. Tiecībā uz Kolumbiju, tiecībā uz Šrilanku, es nesadarbojos tā efektīvi ar komisiju uh, izmeklēšanas skatījumā un Kolumbijas skatījumā, ANO un arī Startautiskā darba organizācija ziņoja norāda, ka ir jautājums zīmes attiecībā uz efektīvu dažu ANO un uh, starptautiskā darba organizācijas konvenciju īstenošanas ir arī skaidrs, ka Kolumbija ar uh, ANO lau kopā strādā un ja Kolumbija nāk uz klajā arī varamām izmaiņām savā juridiskajā sistēmā un arī valdība pieņem nepieciešamos lēts, lai uzlabotu likumdošanu. Ir arī nepārtais dialogs arī ar ANO un starptautisko darba organizāciju. Tad jautājums. Uh, kur uzdevuma Morēras kungs. Man ir jāteic, ka pārskats par VPS regu, um, regulu mēs mēģinam rast līdzsvaru starp dažādiem lūgumiem, kādi šeit ir izteikti. Mums tas ir jāatrapēc vispēc ātrāk. Mēs to arī darīsim. Mēs esam, mums ir lūgts nāk lajā ar ietekmes novērtējumu, un 2009. gada VPS datus mēs saņemsim tikai šī gada jūlijā. Un, protams, būs arī konsultācijas, jo īpaši ar Eiropas parlamentu. Vēlos arī atgādināt, kas no apņēmies, un to arī minēju uzklausīšanas laikā, nākt klajā ar darba grafiku par mūsu likumdošanas priekšlikumiem attiecībā uz Inta komiteju, kas tiks skatīta tuvāko mēnešu laikā, un rītdien mēs arī tiekamies un kopā mm, mēģināsim izstrādāt ko tādu, kas sniegtu parlamentam maksimāli iespēju ļoti atvērt, disku, atvērti diskutēt par uh, šiem jautājumiem, arī par VPS jauno regulu. Uh, un arī par šo rollover sistēmu, kādu mums arī būs jāievieš aprīlī. Paldies priekšsadarē! Paldies komisāru kungam! Nu, ko man ir jāteic, ka ir divas rezolūcija priekšlikumi, kādi mums ir iesniegti, lai noslēgtu šīs debates. Balsojums notiks rīt, pulkstens 12.